El señor presidente. Ay, no. Señorías, se abre. Dāmas un kungi, sākam sēdi un lūdzam jūs ieņemt savas vietas sēžu zālē. El acta Vakardienas sēdes protokols ir visiem ticis izdalīts, un ja šajā sakarā nebūs nekādu e, piezīmi, tad uzskatām to par apstiprinātu. Sí, señora Harms. E, Harmsas kundze, vēlējās ko sacīt? Vai Harmsas kundze jūs lūdzāt vārdu? Not, not Bet nerunājot par vakardienas eh, protokolu. Ko viņi sacīja, tā priekšsēdētājs? Bien, eh, recibi... Labi, turpina priekšsēdētājs. No tautas partijas grupas mēs esam saņēmuši sekojušas grozījumus attiecībā uz iecelšanu parlamentārajās komitejās. Lūgumrakstu komitejā. Maconi kundze nomaina Gardīni kundzi. Transporta komitejā Deveiraks kundze nomaina Rikē kungu. Del grupo de conservadores no konservatīvajiem un reformatoriem esam saņēmuši sārakstu sekojošai iecelšanai parlamentārajās komitejās, lūgumrakstu komitejā. Kaminskis un Kirkops. Apkārtējās vidas komitejā Českova. Reģionālās attīstības komitejā Helmers. E, Pilsonisko brīvību komiteja Makmilans Skots, Sieviešu tiesību komiteja Kirkops, Cilvēktiesība apakškomiteja Devā un aizsardzības komitejā Legutko. Tagad mēs pārējām pie priekšlikumiem iecelšanai parlamentārajās komitejās. Nav iesniegts neviens grozījums, un tāpēc paziņoju, ka priekšsēdētāju konferences priekšlikumi tiek apstiprināti. Senora Harms. Harmsas kundze, jums tiek dots vārds. Jā, ja, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien mēs esam saņēmuši ļoti bēdīgu ziņu no Čečēnijas, no Groznijas. Tur žurnāliste Natālija Estimirova tika nogalināta. Viņa